dienas darba kārtības. Padoms un komisijas paziņojumi par jauno Eiropas Savienības rīcības plānu attiecībā uz Afganistānu un Pakistānu. Sāksim ar eh, Mālstrēms kundzes paziņojumu, kur uzstāsies padoms vārdā. Lūdzu, Mālstrēms kundze, jums vārds. Thank you, madam. Paldies, es mazliet aizkavējos tulkošanas dēļ. Eh, priekšsēdētājs kundze, eh, Aštons kundze, cienījamie deputāti, Eh, problēmas, kas eh, šobrīd attiecās uz eh, Afganistānu un Pakistānu, attiecās uz visu pasauli. Re, eksp, reģi, tur tiek audzētas narkotikas, un tās pēc tam tiek sūtītas uz Eiropas pilsētām. Un mūsu uh, atbildība ir nu, aizkavēt to, lai uh, Pakistānu un Afganistānu kļūtu par patvērumu mirtni teroristiem. Un vienlaicīgi mēs gribam palīdzēt, lai radītu labāku valstu, kurā dzīvot tiem cilvēkiem, kas dzīvo Afganistānā un Pakistānā. Lielas uzmanība tiek veltīta Afganistānai. Daudzas no mūsu valstīm ir nosūtījuši tur karaspēku un eh, vēlas pagriezt attīstību Afganistānā. Un tas ir liels izaicinājums. Taču arī Pakistānai ir liela izaicinājuma un eh, nebūs atrisinājuma Pakistānā, ja mēs eh, ne cīnīsimies par Afganistānu un otrādi. Ir nepieciešams eh, kopīgs pieejas mehānismus, mums ir jādarbojas labāk. Padome jūnī eh, aicināja sekretariātu un, mm, un komisiju nākt ar konkrētām rekomendācijām, politiskajām prioritātēm, lai eh, uzlabotu mūsu iesaisti reģionā. Rezultāts ir Eiropas rīcības plāns, lai rīkotos Afganistānā un Pakistānā. Tas tik pieņems oktobrī. Es domāju, šis rīcības plāns ir labs instruments, jo pamat stratēģija jau eksistē un rīcības plāns pielāgo tos instrumentus, ko mēs šobrīd izmantojam, mūsu politiskajām prioritātēm. Eh, plāns eh, balstās uz mūsu eh, aizrautību un mūsu prioritātēm tādā jomā, kur mēs varētu vislabākā veidā reaģēt. Tāpēc mēs pastiprinam savu iesaistīšanos un sniedzam vienotu reakciju uz tiem izaicinājumiem, kas ir Pakistānā un Afganistānā. Mēs sūtam vēsti reģionā, ka mēs esam pacietīgi. Mums ir reģionāla perspektīva, kas ir svarīga, un tāpēc rīcības plāns īpaši balstās uz reģionālo sadarbību. Afganistāna e, šobrīd ir izšķirošā periodā. Mums nevajadzēs runāt vairāk par vēlēšanu procesu, jo tas ir aiz muguras, tas bija ar trūkumiem. Cer, ka tas neatkārtosies. Tā arī e, tauta to uzskata. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt darbu, kas vēl atlicis ko darīt, gan ar rekomendācijām, no novērotājiem, vēlēšanu novērotājiem. Ceram, ka drīz būs jauna valdība un uh, izveidos jaunu darba kārtību uh, ar afgāņu valdību un arī ar starptautisko sabiedrību. Eh, prezidenta Karzai uh, inaugurācijas runa solīja šādu jaunu startu, un eh, drīz uh, notiks sanāksme Londonā, un cerams, ka tiešām radīsies kustības moments. Eiropas Savienība gaida spēcīgu vadību no prezidenta Karzai un no viņa valdības. Uh, Eh, pieci gadi bez pārmaiņām, tā nav nekāda alternatīva. Šobrīd jāliek fokus uz to, lai afgāņu valdība pamazām eh, pārņem atbildību un starptautiskā sabiedrība eh, ieņem tikai tādu atbalstošu lomu un tas nebūtu nenozīmē spēku atvilkšanu. Afganistānā nākošu gadu būs ievērojami daudz vairāk eh, starptautisko spēku. ASV sūta 30 tūkstoši personas, bez tiem 68 tūkstošiem, kas jau atrodas valstī. Citas NATO valstis un sabiedrotie arī ir apsolījuši vismaz 7 tūkstoši papildu spēkus, izņemot tiem 38 tūkstošiem, kas jau ir uz vietas. Eh, šī militārais, eh, militārā palīdzību, to vajag eh, papildināt ar civilo, jo nekad mēs negūsim militāro spēku atvilkšanai nekādu labumu, ja nebūs civilais ietvers stabilitātei. Efektīvas valsts institūcijas, labākas pārvaldes formas, pieejas tiešām eh, tiesiskai valstī, un tas ir tikpat svarīgi, eh, kā arī šī cietā lieta drošība. Neviens, protams, nebrīdās, eh, ne, ne, neapšauba to, ka šīm lietām ir jāiet roku rokā. Eh, mēs iesaistāmies ilgtermiņā Afganistānā, un Afganistānas valdī, eh, valdībai ir jāskatās, lai tā būtu tiešām valsts eh, pārstāve, lai tiešām uzlabotu dzīves apstākļus. Tā ir vienīgais veids, kā tauta atgūst ticību saviem vadītājiem. Startautiskā sabiedrība tur ir, mēs darīsim vairāk un labāk. Mums vajag atbalstīt to procesu, kas notiek tā sauktajā afganizācijas procesā, kas ir tik nepieciešams valstī valstī. Un tas ir eh, centrā mūsu rīcības plānam. Mēs pastiprinām savu darbu, lai uzlabotu Afgāni, Afgāņu eh, veiktspēju, un vienlaicīgi mēs eh, arī stiprināsim mm, valsts iestāžu izveidošanu vietējā un arī reģionālā līmenī. Mēs atbalstīsim tiesiskas valsts principus, cīņu pret korupciju un arī uzlabotu situāciju ar cilvēktiesībām. Un bez tam arī lauksaimniecības attīstība ir ļoti svarīga Eiropas prioritāte. Lai dzīves līmenis uzlabotos lielākai daļai no afgāņiem, kas dzīvo laukos, tas ir izšķirošs jautājums. Mēs esam gatavi arī atbalstīt uh, atkal pielāgošanos uh, procesu tiem, kas agrāk ir piedalījušies cīņās no pretējās puses. Viņiem ir jāpiedāvā alternatīvas un, protams, jāsniedz atbalsts arī uh, vēlēšanu sistēmai. Tagad es īsi gribu parunāt arī par Pakistānu. Valstī ir eh, no pēdējos gados bijuši nopietnas pārmaiņas. 2008. gadā bija vēlēšanas, tika ieviesta demokrātija un civilā pārvalde. Un eh, tiešām eh, šī te demokrātija ir nestabila un trausla. Vienlaicīgi pakistāņu talibāni ir tiešām kļuvuši par draudiem mieram un stabilitātei valstī. Nepaiet ne nedēļa, kad eh, masu informācijas līdzekļi ziņo par atkal spridzināšanas gadījumiem. Un pagājušo nedēļu ir četri cilvēki gājuši bojā. 400 cilvēku gājuši bojā. Un uh, Eiropas Savienība grib atbalstīt uh, civilās institūcijas. Un Mikaels Gālērs 2008. gadā sniedza mums tādu uh, eh, novērtējumu, un tas mums eh, dod tātad eh, tālāk iespēju izvērtēt, uh, kā tiek veidotas valsts institūcijas. Pakistānas valdība zina, ka tas jādara, un tie mums ir jāpaziņo, kādās nozarēs tie ar mums gribētu sadarboties izveidojot strateģisko partnerību ar Pakistānu, kas būs kā sekas ad hoc sanāksmē 2008. gada jūnijā, mēs gribam panākt stabilitāti, un tāpēc mēs strādājam ar tiesisku valstu cīņu pret terorismu un uh, palīdzam tirdzniecībai. Un mēs gribam valdību, kas uzņemās atbildību par savu tautu un parāda to valdīšanu, kas nepieciešama, lai virzītu valsti uz priekšu. Un uh, mēs tiešām uh, stiprināsim demokrātiskās infrastruktūras un e, veicināsim ekonomisko attīstību un tirzniecību. Mēs tiešām e, ceram, ka Pakistāna uzņemsies lielāku atbildību par savu drošību, taču mēs gaidām arī, ka tādu pašu attieksmi e, šī valsts izmantos pret visām terorisma formām, ieskaitot tos nemierniekus, kas izmanto Pakistānas teritoriju uzbrukumiem Afganistānas teritorijā. Un uh, Vienlaicīgi mums ir jāsaka, ka civilies iedzīvotājs vajag uh, aizsargāt un starptautiskās tiesības ievērot. Un nepieciešama ir humanitārā palīdzība un uh, uh, atjaunotne uh, grūtajos, apdraudētajos reģionos. Mums ir jāspēr tālāk soļi Afganistānā un Pakistānā. Jau šodien Eiropas Savienība ir stipri iesaistījusies uh, Eh, pret izaicinājumiem reģionā, un tas arī turpināsimies. Daudz kas ir sasniegts abās valstīs, gan Afganistānā, Pakistānā, kā arī starptautiskajā sabiedrībā. Eh, stratēģijas pašas par sevi un dokumenti paši par sevi neuzlabos situāciju. Šobrīd ir laiks izmantot eh, šos dokumentus patiesā rīcībā kopā ar mūsu partneriem Afganistānā un Pakistānā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministrs kundze. Tagad vārds Eštonas kundzei komisijas vārdā lūdzu. Lūdzu, vicepriekšsādātājs kundze. Priekšsādātāji, paldies, sākšu ar Afganistānu. Mēs esam ļoti atbildīgā brīdī mūsu attiecībās. Mums ir jāatbalsta veidojot uh, atbildīgu valdību Afganistānā. Situācija ir svārstīga, un mums ir jāstrādā, lai to uzlabotu. Un uh, starptautiskā konference notiks uh, Londonā nākamdaļ, un pēc tam būs cits konferences, un par to tās arī būs. Mēs uh, paplašinām mūsu attīstības palīdzību par trešdaļu, un šie papildus resursi ir vajadzīgi, lai tikpat veiksmīgi strādātu kā uh, um, veselības aprūpas sistēmas attiecināšanu uz 80% afgāņu. Un ļoti veiksmīgi ir ar bijuši provinču atbrīvošana no magoniem. Un mēs arī veidojam dažādas apmācības programmas, bet tas ir tikai sākums. Mums ir jāsāk spērt šie pirmie soļi e, un jāturpina rīkoties saskaņoti Eiropas Savienībā. Uh, un uh, Afganistāņiem ir arī jāsadarbojas ar ANO. Uh, Rīcības plāns, kuru padome pieņēma oktobrī, dod mums iespēju to darīt kopā ar ASV centieniem un NATO drošības operāciju. Mēs varam sūtīt skaidru signālu uh, starptautiskajai sabiedrībai par mūsu apņemšanos. Protams, ka arī kārzai prioritātes, jo īpaši pārvaldības un pretkorupcijas jomā ir būtiskas. Plāns apstiprina, ka mēs turpināsim uh, tādos sektoros kā tiesiskumā un lauksaimniecībā spēlēt būtisku lomu. Mēs jau tagad palīdzam valdībai uzlabot administratoru prasmes Kabulā, un pēc tam būs jāuzlabo arī. Tātad jāapmāc arī darbinieki visā valstī, lai valdības iestādes varētu veikt labus pakalpojumus, sniegt labus pakalpojumus iedzīvotājiem. Uh, Eiropas uh, vēlēšanu novērotāji sastāda ziņojumu. Gribu pateikties Birman kungam par labai, uh, labi paveikto darbu, viņa komandai arī. Mēs nodrošināsim, ka šiem jautājumiem tiek sēkots, jo politiskā sistēma joprojām ir trausla. Un visbeidzot, uh, par Afganistānu mēs veidojam un saskaņojam mūsu struktūras uz vietas. Uh, lai varētu īstenot kopīgu politiku. Un uh, es ceru, ka drīz varēsim apvienot īpašo pārstāvi un pārstāvis vietas posteni, lai šo modelu varētu izmantot arī citur. Pakistānā mūsu galvenās bāžas un intereses ir par to, lai tā būtu demokrātija bez terorisma, lai tā varētu palīdzēt saviem kaimiņiem cīnoties pret kopējiem izaicinājumiem. Uh, Un apņemšanās, kas tika pausta jūnija uh, samitā ar Pakistānu, humanitārā palīdzība, attīstības, atjaunotnes palīdzība, tiesisko institūciju atbalstu un pilsoniskās sabiedrības uh, un cilvēktiesība aizsardzība. Un uh, tur bija runa arī par vienošanos tirzniecībā un sociālo ekonomisko attīstību. Mēs turpināsim palīdzēt. Uh, varētu ieviest tos ieteikumus, kurus izteica 2008. gada vēlēšana novērotāji. Rīcības plānam ir arī uh, finansējums un uh, papildus 100 miljoni no Eiropas investīcijas bankas enerģētikai. Uh, lai mēs varētu pastiprināt mūsu tirzniecības attiecības. Rīcības plānā ir minēts arī dialogs šajos jautājumos, un nākamgad notiks otrs samits uh, Spānijas prezidentūras noslēgumā. Rīcības plāns arī nosaka, ka Eiropas Savienība izmantos savu pieredzi reģionālajā integrācijā, lai palīdzētu Afganistānai, Pakistānai un citām kaimiņu valstīm, lai atsāktu ekonomiskās attiecības, jo īpaši ar Intiju. Mums ir uh, jāsāk uh, pārvarēt šī neuzteicēšanās starp kaimiņiem. Potenciālie ieguvumi uh, šajās attiecībās noteikti pārsniegtu ieguldījums. Noslēgumā šī plāna ieviešana ir ļoti būtiska mūsu iesaistējušajās valstīs. Tas ir kopīgs dalība valstu un Eiropas Savienības institūciju pasākums. Un tas ir uh, pirmais šāda veida uh, pasākums, kas civilā veidā varētu palīdzēt uh, krīzē, kas uh, līdz šim vienmēr ir risināta ar militāriem līdzekļiem. Uh, Tas nāks par labu ne tikai Pakistānai, bet visam reģionam. Bet, lai to panāktu, uh, mums ir vajadzīgs attiecīgais personāls un uh, politiskā apņemšanās uh, no visu valdību puses ir jārīkojas saskaņot donoru vidū un arī dalībvalstīm ir jāiesaistās. Āzijā mēs redzam ekstrēmismu uzplaukstam katru dienu, bet mēs nevarēsim to atrisināt tikai ar civiliem pasākumiem, bet ir jāveido šāda droša vīda, lai cīnītos pret ekstrēmismu. Eiropai ir daudz, kas piedāvājums no savas pieredzes. Rīcības plāns dod mums iespēju izmantot šo pieredzi, lai palīdzētu citiem, un es ceru, ka parlaments to atbalstīs. Thank you, Mrs. Vice President. Paldies, vicepriekšsādātājs kundze. Un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Sāksim ar Kasalīdes kungu. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdz kundze. Afganistāna vairs nav droša vieta Talibānu, sacelšanās nav atsista, un ir pierādīts, ka uzvāru nevar gūt ar militāriem līdzekļiem vien, pārlieka paļāvību uz militāro vāru, eh, nogalinot nemiernieks, ir a, a, eh, neproduktīva. Stratēģijā maina ir eh, sabiedrībai pašai jā. A, veido stabilitātes drošības pamats, īpaši jau pašvaldību un vietējā līmenī e, jāveicina attīstība šajā kontekstā, ir nepieciešami pamudinājumi, e, lai afgaņi paši vadītu e, samierināšanās procesu ar tiem talibāniem, kas apstākļu dēļ ir nonākuši nepareizā fronts pusē. Es rīcības plāns uh, runā par visiem šiem izaicinājumiem. Es varu spēlēt nopietnu lomu nemilitārajās jomās, un tomēr es būtu gaidījis krietni lielāku uzsvaru narkotiku jautājumam. Eh, ministrs kundze, jūs to pieminējāt un arī stingrāku valodu un brīdinājumus attiecībā uz korupciju un sliktu pārvaldību. Attiecībā uz Pakistānu Eh, veiksmīgi rezultāti būs panākam tikai tad, eh, ja eh, Pakistāns spēs arī stāties pretim nemiernieku ieplūšanā no Afganistānas. Uh, Gal galā mūžīgai neusticībai starp Pakistānu un Indiju uh, ir jābeidzās, jo tā traucē mūsu uh, centienu uh, veiksmi kopumā. Paldies tagad Gualtieri kungs, sociāls demokrāta vārdā, divas minūtes. Paldies priekšsēdes kundze. Paldies arī augstajai pārstāvēji Eiropas parlaments ar šīm debatēm vēlas dot ieguldījumu diskusijās par Eiropas lomu reģionā, kas, e, kam ir izšķirīga loma visās planētas drošībai. Prezidents Obama jau ir spēris pirmos soļus, tad bija ISAF valstu e, ārlietu ministru paziņojumi, kas um, solīja papildu spēkus bruņotos, lai aizsargātu tautu un drošības kapacitātes uzlabot. Iet runa par uzsāktā ceļa korektūru, proti mēs nevaram kā parasti vienkārši tikai militāri risināt Talibāna problēmu. Lai gūtu reāls panākums, lai mēs varētu uh, reiz piedzīvot uh, pat, uh, tādu uh, stabilu Afganistānu, kas spēj stājot uz savām kājām. Militārie pasākumi ir jāpapildina ar civiliem, pastiprinātiem civiliem politiskiem pasākumiem. Jāveicina ekonomikas attīstība un laba pārvaldība, jārūpējas par nacionālu izlīgumu un situācijas stabilizāciju Pakistānā. Tieši šeit Eiropas Savienība var dot savu ieguldījumu, un tas arī jau ir noticis reģionā. Ir atvēlētas ievērojami finansiāli līdzekļi šiem mērķiem, ir padarīts uh, vērtīgs darbs attiecībā uz personālu norīkošanu un ISAF misiju. E, taču mums vēl nav izdevies līdz šim jūtamu e, izmaiņas panākt reģionā, e, arī ne attiecībā uz cilvēku resursiem, kurus mēs esam atlicinājuši mēķiem. Tādēļ Eiropā ir jāpieliek vēl lielāki centieni, jākļūst par flagmanu šajos procesos. Rīcības plāns ir ļoti būtisks elements šajā virzienā. Mana grupa to atbalsta un vēlas veicināt tā īstenošanu Taču mums rodas jautājums, vai šī plāna mēķi neprasa arī uh, uh, spontāni uh, domāt par citiem instrumentiem, būt atvērtiem šādiem uh, uzlabojumiem. Eiropas Savienība ir gatava atbalstīt. Paldies! Tā, Kolķerīkungs, jūs krietni vien pārsniedzās runāšanas laiku. Lūdzu, nākamajos runātājs, tomēr ievērot runāšanas laiku pusotru minūte eh, ar Lakī kungam no Aldas grupas. Paldies! Te ir runa par. Eh, Šeit runa par jaunu stratēģiju Afganistānai. Mums eh, tiešām ir nepieciešama jauna stratēģija, vai varbūt mums ir vajadzīga stratēģija, e, jo e, līdz šim Eiropas e, Savienības darbi šai valstī nav bijuši konsekventi un izskatās, ka tam ir bijusi ļoti neliela ietekme. Man ir tiešām bailes, Aštons kundze, ka es nevaru dalīties ar jūsu domām, jo jūsu izteikums ir pārāk vispārīgs, pārāk birokrātisks, pārāk nefokusēts, tāpat kā pašreizējais rīcības plāns. Es domāju, parlamentam vajadzētu sniegt savu ieguldījumu, lai šī stratēģija kļūtu stiprāka un vairāk konsekventa es eh, salieku kopā visus nepieciešamos informācijas eh, daļ, daļas, un man ir jāsaka, eh, ka Protams, ir ļoti grūti saņemt pat pamat datus par to, cik daudz tad mēs esam iztērējuši Afganistānā kopš 2001. gada okupācijas un cik daudz faktiski ir redzams, cik ir tērēts, jo vienu miljardu mēs tērējam katru gadu, tā ir milzīga summa. Afgānas IKP ir tikai 6,8 miljoni eiro. Un tāpēc es teikšu, ka mēs sniedzam vairāk kā 20% no afgāņu ikgadējā IKP. Tas ir tāds skaitlis, eh, kas varētu izmainīt eh, šīs valsts eh, likteni, ja to izmantotu kārtīgi. Otrkārt, runājot par jaunu stratēģiju, mums vajadzētu mēģināt identificēt, kas ir Eiropas Savienībai interesējošas jomas un es eh, tūlīt beigšu. Es gribētu fokusēties eh, uz to, lai mēs opijuma magones eh, iznīcinātu kā alternatīvo stratēģiju. Paldies! Paldies, tātad tagad Lamberts kundze pusotra minūtu zaļo vārdā. President. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ir zināmas lietas, ko mēs varam pozitīvi vērē, vērtēt rīcības plānā, bet, kā jau kolēģi pareiz norādīja, te ir arī virkni jautājumu, uz kuriem nav sniegtas atbildes. Un es domāju, ja mēs uz to raugāmies, tad uh, mēs vienmēr skatāmies no mūsu puses. Un uh, varbūt mēs dažkārt par zemu novērtējam to, cik smagi ir realitāte cilvēkiem gan Afganistānā, gan Pakistānā. Uh, tiek nogalināti cilvēki, uh, uh, tiek uzbr veikt uzbrukumi meiteņu skolām un policijai un tā tālāk. Afganistānas uh, policiju mums nesen aprakstīja kā tādu, ka tā ir uh, tā kā uh, Talibāna mērķis. Startautiskās uh, sabiedrības ziņā uh, Man prieks dzirdēt, ka komisijas pārstāve saka, ka ir jāatsāka sadarbība, jo īpaši attiecībā uz Indiju. Es labprāt uzklausītu, kā mēs rīkosimies citās spriedzes zonās, piemēram, saistībā ar Kašmiru. Kā Afganistānas vēstnieks mums stāstīja, tad uh, ir problēmas visās jomās reģionā. Pakistānā mums ir jāskatās, kā efektīvi mēs varētu atbalstīt uh, tos tūkstošus cilvēku, kam ir bijis jāpamet savas dzīves vietas. Un um, kas tad notiek ar tiem uh, cilvēkiem, kas ir uh, pārvietoti ārpus robežām? Mums tiešām ir jāpievērš uzmanība izglītībai, ņemot vērā iedzīvotāju uh, vajadzības. Paldies! Lambert. Paldies, Lamberts kundze, un tagad Tānok kungs. Vienu minūti priekšsēdētāji, mēs nevaram atļaut, lai ISAF militārā misija izgāstos jo mums ir nepieciešama eh, vajadzīgā grība, mums ir nepieciešamais aprīkojums, jo NATO varētu apkarot Kalibanus, un eh, tas, protams, ir jātiecina uz citām kampaņām. Runājot par Pakistānu, tā ir katastrofa, kas briest, jo tā ir nukleārā valsts, atom, te ir atomieroči, eh, korupcija un vāja vadība, kas tomēr mums tomēr vajadzētu palīdzēt viņiem strateģiskiem eslu dēļ, jo Pakistāna jau sen ir uh, uz, uzskatīt, ka tā sniedz palīdzību afgāņu talibāņiem, un tikai tagad saprot, ka ir arī šādas pieejas vietējā bīstamība. Runājot par Pakistānu, tā tiešām uh, sūta teroristus un Indija un Kašmīras uh, reģions, tas arī ir ļoti liels draudz. Ja uh, Pakistāna saņems militāro palīdzību uh, no Eiropas Savienības, tad eh, runājot par Eiropas arī ekonomisko palīdzību, tad ir jāsaņem arī garantijas, ka šāda palīdzība netiks izmantota, lai eh, stiprinātu savus eh, parastos spēkus, konvenciālos spēkus pie Indijas robežas. Un visbeidzot, Afganistāna un Pakistāna atšķirās no mūsu demokrātiskā partnera Indiju, kam ir nepieciešama pilna Eiropas Savienības atbalsta saņemšana. Paldies, Tanok! Tagad Maiera kungs no GOE NGL grupas. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisijas vicepriekšsādātājs kundze. Mūsu politiskā grupa nekad nav atbalstījusi uh, ASV bijušā prezidenta Buša uh, stratēģiju, un tagad laiks ir parādījis, ka tas nav bijis pareizi. Afganistānā ir korumpēta valdība, daudz nevainīgi upuri. Uh, un situācija nemaz nav uzlabosies. Mums ir jāmaina stratēģija, un mums ir žēl, ka prezidents Obama ir izvēlējies militāru risinājumu, nosūtot papildus 30 tūkstošu karavīru. Eiropas Savienībai nevajadzētu atbalstīt šādu stratēģiju jo uh, rodas risks, ka būs vēl viena 21. gadsimta katastrofa. Mēs redzam taču, ka militārs risinājums nav iespējams, ir jāstiprina sadarbība, ir jāizvēlas diplomātiski risinājumi, jo īpaši šajā uh, ģeostrateģiski būtiskajā reģionā. Paldies, Maier kungs. Tagad uh, viena minūte Senklērs kundzei lūdzu. Madam, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Man pagājuši nedēļ bija prieks tikties ar tiem, kur atgriezās no Afganistānas Lielbritānijā, un es dzirdēju, ka karavīriem nav pietiekams aprīkojums. 45 miljonu mārciņu tiek maksāts dienā šajā korumpētajā institūcijā. To varētu izmantot drīzāk Afganistānā, lai aprīkotu policijas spēku, piemēram. Jūs pareizi teicāt, ka šis ir svarīgs reģions pasaulē un tur ir jāpanāk progress, eh, bet man ir iebildums pret to, ka mūsu ārlietu augstā pārstāve, uh, viņa ir saņēmusi naudu rubļos un uh, viņa nav uh, guvusi pieredzi ārlietās, un es uh, nedomāju, ka viņa pat ir strādājusi turisma aģentūrā. Šis ir delikāts uzdevums, delikāts postenis, ļoti svarīgs postenis, un Keitija Aštona vienkārši nav pietiekam pieredzējusi. Paldies, Sinklērs kundze. Divas minūtes. Eh, tagad dodu vārdu Bronsa kungam pie politiskajām grupām nepiedrošo vārdā, lūdzu. You, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pirmajā acu skatienā padomes secinājumi par Afganistānu šķiet eh, kā kontrasts eh, tam, kādas ir ASV un apvienotās karalistes attieksme. Ja mēs skatāmies tuvāk, tie ir naivitātes un lietu sajaukšanas sajaukums, jo izskatās, ka velti mēģinam mūsu demokrātijas vārgo ziediņu iestādīt šajā naidīgajā vidē. Uh, Un, eh, protams, te mēs runājam par šo personālo vērtējumu, runājot par korupciju, eh, jo ir cilvēki, kas nesaprot, ka birokrātiskais modelis par objektīvu eh, spriešanu, par finanšu resursiem, ka tam būtu kāda iespēja tur gļūt respektu. Ne jau tāpēc, ka afgāņi būtu negodīgi, bet tāpēc, ka afgāņu cilšu sabiedrība skatās tikai, lai sava, sava cilts gūtu labumu. Eh, padoma gribētu eh, izbeigt ražot opiju magonis, eh, bet tas nav labākais veids, kā šo opiju ražu samazināt, jo kopš Afganistānas invāzijas tā atkal ir lielākā šobrīd opiju ražotāja pasaulē. Šeit mēs rakstam, ka nedrošība Afganistānā eh, nevar eh, tikt pārvarēta ar militāriem spēkiem. Eh, tas var tikai nozīmēt, ka militārai, nozīme, militārai rīcībai ir tiešām liela nozīme. Jo mm, ņemsiet vērā 19. gadsimtu un 20. gadsimtu sākumu. Mums vajadzētu iemācīties reiz no vēstures. Jo, protams, šī te Britu britu karavīru nogalināšanu, mēs varētu vislabāk pārtraukt, ja mēs tos atsaukt mājās, jo šis ir bezjēdzīgs mērs, bezjēdzīgs karš, ko vienkārši nevar uzvarēt. Paldies! Turpināsim ar pārējiem runātājiem Salafrankas kungs. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Startautiskā sabiedrība un ne tikai ASV saskars ar problēmu saistībā ar Afganistānu. Eh, prezidents Obama um, ļāva paiet trim mēnešiem, ko pirms viņš sastādīja stratēģiju, lai reaģētu uz militāru personu satraucošo ziņojumu. Viņš tagad sūta papildus karavīrus eh, līdz 2015. gadam. Uh, tas notiks un uh, pamazām tiks nodots kompetences Afgan Afganistānas valdībai un uh, tiks veicināts lielās uh, pilsētas. Eštons kundze ir svarīgi, lai mēs kā Eiropieši attiecīgi reaģētu Londonas konferencē. Savā runā jūs norādījāt uz divām būtiskām lietām. No vienas puses, uh, sadarbību, koordinācija ar citām starptautiskām institūcijām. Mēs atbalstām koordināciju ar ANO, un jūs minējāt arī saskaņot rīcību. Un pārspiezīmes. 2005. gadā man bija gods piedalīties vēlēšana novērošanas misijā. Es vadīju to no parlamenta un tikos arī ar virspavēlnieku, ISAF virspavēlnieku Eh, kurš eh, tagad eh, vairs nav šajā amatā, un viņš toreiz teica, ka ANO kara spēks ir ļoti daudzveidzīgs, līdz ar to īpaši labi nevar darboties. Te taču ir runa par karu, kurā ir jāuzvar, jo Afganistānā ir karš. Mēs runājam par starptautisko koalīciju bez uh, atbalsta sabiedrībā. Tāpēc mums vajadzētu vairāk pievērsties tiem pasākumiem, ko mēs varam veikt par labu uh, civiliem iedzīvotājiem. Paldies, Alfranks kungs, Hovit kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Atļaujiet man uh, atgādināt par vienu kritušo no manas vēlēšanas apgabalu, uh, kas krita kaujā šogad Afganistānā. Es izsāku līdzotību viņa ģimenei un visām afgāņu pakistāņu ģimenei, kas ir cietiši līdzīgas zaudējums. Šādus upurus uzlūkojot mums šajā namā ir pienākums darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai veicinātu mieru un labklājību Afganistānai. Mēs nopietni uh, uztversim eh, mūsu uzdevumu, eh, tad eh, tiešām mums jāsaprot, ka tieši Afganistānas dienvidos mums ir vislielākie izaicinājumi. Es apsveicu augstās pārstāvs Ashtonas apņemšanos šodien, ka Afganistānā ir jānovieto arī e, persona ar visām pilnvarām, e, uz turien jānosūta un gal galā dalību valstīm ir jāparūpējas, ka Apples 4000 e, viesnieks nosūtītu, lai apmācītu Afganistānas drošības spēks, lai tie varētu darīt savu spēku, darīt tā, kā viņiem tas būtu jādara. Paldies, tagad uh, Göransa kungs, pusotru minūte. Paldies, priekšsēdus kundze. Sākšu ar to, ka pilnīgi nepiekrīt Sanklērs kundze sacītam par Aštons kundzi. Uh, Priekšsēdus kundze, Afganistānā eh, viens no četriem bērniem pat nesasniedz 5 gadu vecumu. Ir sociāli, demogrāfiski, de, eh, drošības deficīti visās jomās. Eh, robežas ar Pakistānu caurlaidību nāk par labu Talibānu mobilitātei. Šī problēma jārisina ar militāriem līdzekļiem mums neizdodas savus mērķus panākt. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība uh, Eh, tā ir visi tās rīcībā esošie instrumenti jāizmanto, lai situāciju risinātu. Militāri vien to nevar panākt. Eh, Eiropas saimnes humanitārie pasākumi, sadarbības, attīstības instrumenti, diplomātija, eh, nekas no tā mums negarantēs veiksmi, bet bez šiem elementiem NATO viena izgāzīsies. Visi šie elementi ir jāliek lietā, un es ceru, ka Afgānis pilsonim gaida eh, gaišāk nākotne. Ja Eiropas Savienība uz to gulstās pat labam smaga atbildība, tad eh, jāatzīst arī, ka Afganistāna vēl ir pārāk korumpēta, pārāk vāja organizēta. Eh, mūsu piedāvātā partnerība Afganistānai var izdoties tikai tad, ja uh, pilsoņu kritiskā masa uh, noslēsies mums pa labi. Pat ja valstī notiek vārdarbība, tad mums nav jā, jāliek loks krepī un jāatstāj šī valsts vārdarbības ziņā. Paldies, un tagad Kīls Nīlzins kundze. Paldies. Um, jā, mums tiešām ir jātiek ārā no šī Afganistānas slazda, kurā mums ir iedzinusi Buša valdība. Nav runa par to, kādu, bet kā mēs varam atstāt Afganistānu. Ja uh, starptautiskās savienības daudzās kļūdas netiks tagad labots, tad Afganistānas iedzīvotāji atbalstu un sapratni mēs pilnībā zaudēsim. Viņi pievērsīsies talibāniem. Humanitārās un attīstības palīdzības militarizācija ir jābeidz. Tā tikai rada eh, apjukumu, neelstiskās organizācijas zaudē ticamību. Mums ir vairāk jādara pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai, eh, jo tieši viņi var kaut ko darīt situācijas uzlabošanai. Jāatbalsta arī pašas Afganistānas bruņoties spēki. Kādēļ ANO ir Afganistānā, lai valsti atbalsta? atbrīvoti no e, tumšā e, šī e, tās valsts vēstures posma. Mums ir jāsnodz pakalpojumu iedzotiem, kā izglītība, veselība, transports jāstiprina e, pašvaldības. Valsts vēsturei vajadzētu mūs mudināt par nacionālas valsts lomu. E, Mums jāvajadzētu atbalstīt Baņāns provinces eh, gubernatori. Pirmo reizi sieviete ir uh, ieguvušā damāt, jo 2001. gadā mēs esam uh, par sieviešu atbalstu šeit iestājušies. Paldies, Orden kungs, pusotru minūti. Uh, Priekšsēdz kundze, ēs rīcības plāns Afganistānai un Pakistānai liek domāt, ka viss it kā būtu atkarīgs no Eiropas Savienības. Es domāju, ka Eiropas Savienība var dot nodrīgi praktiski ilgumu, bet jāsaka gan arī tas, ka tas tikai var izdoties eh, plašāk starptautiski centienu eh, kontekstā un eh, jākoncentrēs uz to, ko es vislabāk spēju darīt. Uh, desmitiem lapušu garā dokumentā ir tikai četras īsts atsaucas uz ASV un mm, eh, varbūt vēl interesantāk tikai viena uz NATO. Kā nekā tā ir NATO ASF misija, kas, eh, kuras rokās ir atslēga visu centienu izdošanās. Eh, bez stabilitātes militārā jomā, drošības jomā nav iespējams nekādu pārā izrauvienu panākt šajā valstī. ES e vien ir 8 miljardus eiro iepumpējis Afganistānā kurš 2001. gadu, bet šī milzīgā summa šķiet neko daudz nav panākusi. Vai mums ir uh, eh, eh, sapratni par to, cik nav šīs naudas ieplūdus eh, nepreizos kanālus? Uh, Dāmas un kungi, ir jābūt. Um, visaptvarošam uh, plānam Afganistānai un Pakistānai, bet es īsti nesaprotu, ko es šeit gribu darīt un var darīt. Paldies! Uh, Tad Ernst kundze, eh, pusotru minūtu, paldies. Eh, tagad, pēc astoņiem gadiem, mēs faktiski visu to zinām. Līdzšinējā eh, Afganistānas stratēģija, kas balstījās uz militāro, ir izgāzusies nelīdzsvars starp militāram operācijām no vienas puses un nepietiekošiem līdzekļiem civiliem mēķiem tiešām uh, uh, traucē Afganistānas dzīves situācijas uzlabošanu. Tādēļ mūsu GOE, NGL uh, eh, uh, galvenais vēstījums ir, ka stratēģija jāmaina radikāli prom no militārajiem pasākumiem uh, un uh, Eh, pievēršoties cilvēkiem. 40% afgāņu ir bezdarbnieki, vairāk nekā pus no viņiem dzīvo bargā nabadzībā. Eh, viņiem nav ne īsta pieeja veselības aprūpē, ne izglītībai. Sociālajā jautājumā jāizvirs priekšplānā. Tādēļ mēs gaidām no padoms, no komisijas, no visām iesaidītām pusēm eh, to, ka tas tiek atzīts. Un ir arī jāstiprina atbildīga Eh, eh, pārvaldība, jāstiprina lauksaimniecība, jāintegrē bijušie talibāni kaujinieki. Taču es jums teikšu godīgi, tas, kurš eh, šo ceļu ies tikai līdz pusē un atkal liks visu uz militāro kārti, tas jebkādas iespējas zaudēs. Ir 5 minūtes pirms 12. Paldies, tagad vērts Žilvēn kungam pusotru minūtu. Euh, Priekšsēdētāja kundze. Protams, eh, ļaujiet man izteikties eh, eh, dažus vārdus par šo komplekso situāciju. Mums vajadzētu vienkāršām idejām būt prātā, un kāpēc mēs vispār devāmies uz Afganistānu? Mēs devāmies ar mērķi, mums prātā bija mērķis, un mēs gribējām tikt vaļā no Alkaidas mācību nometnēm, kas veicināja ter terorismu. Šobrīd šādas nometnes vairs neeksistē. Otrais komentārs - nelaimīgā kārtā, vai nu mums tas patīk vai ne rietumu karaspēks, kas tika izmantots Afganistānā. Uh, tiek uzskatīts kā okupācijas karaspēks un eh, nedraudzīgs spēks, un tā ir tiešām nopietna problēma. Tas ir šķēslis, kas mums jāpatur prātā. Eh, tie, kas apgalvo citu, tiem vajadzētu aiziet tur paskatīties uz vietas, un tāpēc situācija ir ļoti degradējoša. 2004. gadā Kabulā jūs varējāt staigāt pa ielām. Šobrīd eh, Kabula ir tikai teritorija, kurā jūs pat vispār nevarat ielās parādīties un eh, iz, izmantot vecās metodas, ir eh, tikai ieskatīties kļūdai acīs. Tā kā mums eh, tiešām vajadzētu redzēt, ka mēs eh, tikām galā ar Al-Qaidu, un nu, tā ir taisnība, un mums vajadzētu tiešām pamest Afganistānu. Mēs varam pamest uzreiz tāpat, nē, jo tas radīs valstī kaos, haos, un atgriezīsies šīs teroristu nometnes. Tā kā mums vajadzētu skatīties uz zināmiem nosacījumiem. Vispirms mums ir jādod Afganizācijai atsākt atslēga pašu Afganistāņu rokās. Un, eh, eh, protams, eh, Talibāni ir ļoti ierobežojuši, tur ir arī dažāda veida pretdarbība. Mums jāstās uz sociālo situāciju. Protams, tā nav perfekta situācija, un es nedomāju, ka Eiropas kritērijus varētu vispār adaptēt Afganistānai. Jo tur vienmēr ir faktiski daudz grūtāk ir pabeigt militāras rīcību nekā uzsākt to. Uh, un mums vajadzētu nodrošināt to, lai eh, tiešām eh, mēs eh, izmantotu tos ieročus, kas mums tur ir. Paldies, un Gomešs kundze, vienu minūtu, lūdzu. Ehm, padome saka, ka situācija eh, Pakistānā un Afganistānā tieši ietekmē Eiropu. Tas ir galvenais vispār, ar ko mēs varam komunicēt ar mūsu pilsoņiem. Un tāpēc es uzskatu, ka ir labi, ka mums ir jauns rīcības plāns Afganistānai un Pakistānai, kas aicina eh, tiešām eh, kapacitātes vai veiktspējas uzlabošanu visā valdībā. Vienīgā iespēja to darīt ir, ja mēs varam tiešām veidot Afgāņu valsti, kas ir nepieciešama, lai izbeigtu karu un e, neattīstītu valsti. Eiropas Savienība nevar pamest Afganistānu. E, Startautiskie militārā un civilā pārstāvniecība klātbūtne tur būs nepieciešama vēl daudzus gadus. Es eh, tāpēc gribētu nobeigt, eh, izsakot tiešām eh, šo Francijas atgrāšanu, kas bija bēguši no kara viņu valstī. Paldies, Gomešas kundze. Butikofer kungam viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šajā drūmajā Afganistānas realitātē mums nevajag skaistinošas runas To es saku jums, Eštānas kundze. Jūs runājāt par to, ka dalībvalstis esot apņēmušās, godīgi apņēmušās policijas eh, veidošanas misijā EOPOL. Vai tiešām, vai tad tiešām tā ir? Un tik un tā mēs pat eh, nevaram savākt tos 400 policistus. Tā taču ir tāda uh, viltvārdība un uh, drusku smieklīga tas ir, vai mēs tiešām nopietni domājam to, ko mēs sakām. Jau pirms diviem gadiem Eiropas drošības pārskatā tika konstatēts, ka uh, policijas apmācības spēku uh, darbinieku nelielais skaits apšāba visu šo misiju. Kāpēc mēs nefinansējam šos apmācītos policistus, lai no, uh, aizkavētu to, ka viņi pāriet Talibānu pusē? Tas maksātu netik daudz un būtu ļoti efektīvi. Eštāns kundze, man ir tāds iespējas, ka Eiropa runā lielus skaistus vārdus, bet ir tiešām kauns noskatīties, cik uh, nepilnīgi ir Eiropas darbi. Paldies! Gālera kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šiet izvēlētais virsraksts ir pareizs. Jauns rīcības plāns Afganistānai un Pakistānai, bet kas tika prezentēts, man drīzāk šķita uh, kā divi atšķirīgi rīcības plāni, kas tika vienkārši prezentēti viens pēc otra tika kaut kas teikts par abām valstīm, un to es arī atbalstu. Afganistānā, die, eh, cerams, esam mācījušies no pagātnes kļūdām un eh, kaut ko darīsim. Pakistānā es priecājos, ka jaunā politika eh, tiek uztvērta kā turpinājums manam vēlēšanu novērošanas ziņojumam. Uh, Vispār ir labi, ja eh, šie te ieteikumi no vēlēšana ie, novērošanas misijām tiek ņemt arī vērā, bet es vēlētos, lai padomes un komisijas atbildēs eh, varētu eh, mūsu tātad tikt precizēts, kāda ir šī stratēģija, kas ir kopīgais. Mums ir kopīga robeža starp šīm valstīm, bet tā netiek īsti labi kontrolēta. Uh, Un uh, politika uh, vienā valstī ietekmē arī otru valsti. Tātad kādas struktūras mēs tur vēlamies veidot, kā mēs vēlamies uh, šo te dialogu veidot starp Pakistāns un Afganistāns valdībām, kā mēs vēlamies pārliecināt sabiedrību uz vietas, uh, lai viņi izprastu un pieņemtu to politiku, kur mēs tur mēs īstenojam. Uz šiem jautājumiem mums vēl ir vajadzīgs atbildes, un es ceru, ka mēs tās arī saņemsim. Paldies, Gāler kungs. Tagad eh, Pasko kungs vienu minūtu. Thank you, Madam President. Paldies, eh, priekšsēdētāja kundze. Rīcības plāns eh, ko mēs pieņēmām pagājušajā oktobrī, tas pats par sevi ir labs dokuments. Tas man saka, izveidos uh, situāciju, lai mēs uh, atbildību nodot no starptautiskās uh, sabiedrības uz Afgāņu valsti un uh, formāli atbalstīt to. Uh, tas pats ir arī ASV drošības sektorā, jo um, tiek uzskatīts, ka vēl 30 tūkstoši uh, papildus karavīru radīs situāciju, kad varēs nodot uh, atbildību 2011. gadā uh, Irā šajā te Afgānas uh, karavīriem. Uh, Un eh, pat ja mums ir kopīgi mērķi, proti, lai radītu apstākļus afgāņiem, lai viņi paši uzņemās atbildību par savām lietām, tad es domāju, ka laika grafiks, kā sasniegt šos mērķus, ir acīmredzot atšķirīgs, jo drošība eh, nebūs sasniegta līdz 2011. gadam, un acīmredzot eh, valsts veidošanās taču prasīs daudz vairāk laika. Tātad eh, vai nu mēs nesasniegsim šo drošību līdz 2011. gadu, vai tā pēc tam atkal pasliktināsies, kad ASV izvāks savu karaspēku. Mums jau vajadzētu jau tagad palīdzēt valsts veidošanai un nodrošināt drošību, taču es domāju, ka tā tas nebūs un tā mums būs problēma. Paldies. Tagad Milan Monkungs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. Apsveicu Zviedrijas prezidentūru ka tā vēlas ES piešķirt aktīvāku lomu šo rīcības plānu jauno. Bet es gribētu uzzināt vairāk par šī jaunā Afganistānas plāna finansējumu. Arī gaidāmā Londonas konference būs svarīga šīs valsts nākotnē, jo tur ES un ASV un Afganistānas valdība konkrētas apņemšanās izdarīs. Piemēram, attiecībā uz cīņu pret narkotikām un korupciju esmu nobežījies. Uh, Eh, mēs lasām presē šodien, ka eh, vakardien prezidents Karzai esot izteicis par korupcijas jautājumu. Obama tikai nesen nolēma milīgi tālo kontingentu eh, palielināt pa 30 tūkstošu karēviem, bet Afganistāna ir kritiskā situācijā, ASV ir cieši jāsadarbojas ar ES e un otrādi. Daudz kas ir likts uz spēli, ne tikai labklājība, bet visa reģiona uh, stabilitāti arī tādas valsts kā Pakistāns, un arī mūsu drošība ir apdraudēta no Alkaida puses. NATO ticamība arī ir likt uz spēles. Arī tas uh, ir atkarīgs no rezultātiem Afganistānā. Mēs nevaram, mēs nedrīkstam izgāzties, bet, kā jau tika teikts, mums ir vajadzīgi mūsu pilsoņu atbalsts. Tas nozīmē, ka jātiec uz skaidrību un caurskatāmību. Mums jāpaskaidro, kādiem eh, draudiem reāli saskarās mūsu karēvi Afganistānā un jāpastāv uz to, ka eh, šī misija ir jāaizdodas izgāšanās vienkārši nav debatējama. Ir daudz, kas likts uz spēles, kā jūs acīja. Paldies, Milan Mokungs, tagad Broka kungs pusotra minūte. Re, reiz kāds afgāņu draugs man sacīja, ir labi, ka rietumi e, ienāca Afganistānā ar savu karaspēku, bet atcerieties, ka Afganistānas e, vēsturē. Katrs, kas ir e, tur bijis vairāk kā gadu, e, e, kļūst par apspiedēju pat, ja viņš iepriekš bijis atbrīvotājs. Tas bija 2001. gadā un tagad 2009. gads, un tieši tas ir noticis. Taliban de facto pārvalda vairāk nekā 80% teritorijas. Mums jārats, ka ASV valdība, kā arī Eiropas aizsardzības ministrs saka, militāra uzvara nemaz nevar būt. Kāds tad ir mērķis? Valsts, ko nevar kontrolēt, to arī nevar centrāli e, piespiest demokrātiju un kaut ko citu, jo šī valsts arī nav nekad tikus centrāli pārvaldīta tādā. Vai nav saprātīgi koncentrēties uz Al-Qaida un teroristiem un tad iziet ārā? Šie jautājumi ir jāatbild. Jāatbild arī jautājumi, ko pareizā kārtā ir uzdevis kolēģis Fanorden kungs attiecībā uz rīcības plānu sasaist ar kopīgiem starptautiskiem mēķiem, uh, Uh, Obamas plāns un tā tālāk, vai tas viss saskan, lai cik pareizi un būtu un nepieciešam kombinēt Afganistānu un Pakistānu un gal galā arī to, kas gal, te tika sacīts par Indiju. Mums jāskatās arī, kā uh, valsts attīsts iekšienē. Es nekad neesmu piedzīvojis, ka uh, uh ārvalstu kareiviem izējot no valsts, bet ja ir bijuši apmācīti karēvi un policijas, bet bez īsta skaidra mēķa, tad eh, pilsoņu karo ideoloģiskā daļa ar mēķi eh, zaudēt. Nē, viņi vienmēr uzvar, un to arī rāda vēstures pieredze, tādēļ esmu ļoti nubžies, vai tas, ko mēs darām, izdosies, vai mums nebūtu jāpadomā, kāds varētu būt plāns, lai karēvis saprātīgi dabūtu ārā no valsts un tāpat laikā izbeigtu terorismu. Paldies! Paldies, Brok. Tagad brīvā mikrofona procedūra, tagad Belkankungs, daudz ir pieteikšies, lūdzu, nerunājiet ilgāk kā minūte, vismaz Kondī kundze. No mikrofona. Drošības situācija Afganistānā pēdējā laikā ir dramatiski pasliktinājusies tādēļ, ka neviens īsti nespēja pārvaldīt valsts teritoriju. E, šeit ir spēkā e, cilšu e, likumi, nevis nekādi valsts līmeņa likumi. Drošības nav un arī NATO ISAF spēki nekontrolē situāciju. Ir skaidrs saiknes ar teroristiem un skaidri arī redzams, ka ASV un sabiedrotie nevar atkāpties no šīs valsts Afganistānai vajadzīgs politisks un militārs atbalsts kopīgi starptautiskā līmenī ar reģionālu pieeju, kas aptver visu Afganistānas un Pakistānas teritoriju. Jaunajās ES rīcības plāns ir svarīgs solis e, drošības stiprināšanas virzienā un šajā ļoti e, sensitīvajā procesā demokrātisku institūciju stiprināšanā un cilvēktiesību stiprināšanā, kā arī ekonomikas attīstībā reģionā. Paldies! Tagad Zemkas kungs minūte. ir e, tiešām tas, kas iet pareizā virzienā, taču mums ir jārunā par divām lietām, jo pirmkārt mums ir jāuzlabo drošība, otram kārtam mums vajadzētu uzlabot dzīves apstākļus e, iedzīvotājiem, tautai. Uh, Un kas attiecas uz eh, pirmā, priekš, eh, pirmā nosacījuma eh, progresu, protams, tas ietekmē arī dzīves apstākļus. Un, protams, ir tā, ka sadzīves apstākļi uzlabo arī drošību. Taču es gribēju runāt par efektivitātes jautājumu mūsu atbalstā. Šis atbalsts varētu tikt izmantots daudz efektīvākā veidā, ja mēs varētu tad arī rēķināties ar atbalstu no Centrālā Azijas valstīm. Tāpēc es īpaši aicinātu Eiropas Savienību un Aštons kundzi un Malmstrēms kundzi eh, tiešām nodibināt eh, kontakts ar Krieviju un Taģikistānu, jo tās ir tās valsts, kas tiešām varētu sniegt atbalstu. It īpaši attiecībā uz loģistiku un transportu. Eh. Paldies. Nākamais runātājs lūdzu. Priekšsēdus kundze. Šodien teroristu uh, uzbrukumi ir ikdienas uh, gadgadījumi Afganistānā, Pakistānā, skolas, iepirkšanās centri, pilsētas, uh, valde, pat militārie uh, bāzes tiek, uh, tam notiek uzbrukumi. Un no Afganistānas Pakistāna uh, tiek atgrūsti uh, spēki, bet no kurienes teroristi turpina saņemt ieročus? Ir daudz par vienkārši sacīt, ka tas ir Pakistāns iekšies jautājums, ir daudz sarežģītāk eh, patiesībā. Ministrs kundze Malmstrēm tīri pamatot pacēla jautājumu par reģionālu sadarbību. Eh, vai Mēs ar savu jauno uh, ārlietu pārstāvu, uh, uh, ar viņas balsu runāsim ar Afganistāņu, lai tā atbilda, palīdzētu Pakistānai uh, šajā grūtajā laikā. Ir arī jāmazina savstarpēja neusticēšanās starp Pakistānu un Indiju. Esmu ļoti par to, ka šīs valsts tiek tuvināts kamēr pastāv neusticība, mēs īsts panākums negūsim, un kamēr uh, Kašmīras jautājums, kas ir centrāls, netiks risināts, mēs īsti neko nepanāksim. Uh, Paldies, Karim. Tagad Fan Rangel kungam vārds. Paldies, priekšsēd. Afganistāns rīcības plāns ir Eh, saprātīgs, bet tikai, ja tiek eiropeiski pie izraudzīt uh, eh, iepretīm Afganistānai. Mēs uh, esam daudz ko likuši uz spēles Afganistānā un nevaram balstīties tikai uz rietumu sabiedroto diktātu. Ir svarīgi uh, saprast, ka rīcības plānam ir galvenokārt jābūt balstītam uz civiliem pasākumiem. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks atteikties no militārās uzvaras ilūzijas. Mēs nevarēsim gūt militāru uzvaru, ja vietējie iedzīvotāji mūs neatbalstīs. Ja talibāni joprojām tiek uzskatīti par tautas eh, pa, eh, aizstāvjiem, mums ir uh, jārod risinājums, reģionāls risinājums, kas sevi iekļauj arī Afganistānas kaimiņus, eh, jo tu viņiem Afganistāna uzticēsies. Paldies, Dažan kungs. Jā, daudz jau ticis sacīts par Afganistānu, bet es nožēloju, ka eh, debatēs līdz šim Eupola saskaņošana ar NATO īsi nemaz netika diskutēta. Mums bija Eupol uh, uh, tātad spēks šeit un ir jāsaskaņo labāk mūsu darbība ar NATO. Varbūt par to arī būtu vairāk jārunā. Par Pakistānu mēs zinām, ka valsts hroniskā nestabilitāte uh, veicina krīzes situāciju visā reģionā, arī Afganistānā. Uh, Rīcības plānā ir paredzēta sadarbība attiecībos terorismu apkarošanu un sadarbība ar Pakistānu. Pakistānā eh, ir ideoloģiska tuvība, pat daļai struktūrāla eh, tuvība ar radikāliem islāmistu eh, kustībām, kas darbojas Kašmirā un pie Pakistānas robežas un Afganistānas robežas. Tas viss ir tiešām arī jāņem vērā lai šī geogrāfiskā tuvība neradītu nevēlams e, sekas. Paldies tagad Koštes Lastras kungam vārds. Mr. Cortes Lastra? No. Lipon, ir kirja Kreš. Nav acīm redzot uz vietas. Nu tad Krešas kundze. E, mēs investējam ārkārtīgi daudz eh, šajās kara nopostītajās eh, valstīs. Un šeit jau mēs arī vēsturē esam redzējuši, ka gan Britu, gan uh, eh, Padomi impērijas ir uh, tikušas sakautas. Ir runa par korupciju, par opiju tirdzniecību, un arī mēs līdz šim esam izgājušies Afganistānā. Tas jāpasaka skaidri. Eiropas stratēģijai vajadzētu varēt izbeigt hausu un vardarbību arī militāri ir jārīkojas efektīgāk, lai uh, virzītu uz priekšu valsts demokratizāciju un modernizāciju. Uh, palīdzība ir jāpastiprina. Mums jāinvestē pašiem savā Eiropas drošībā, to tas faktiski nozīmē. Šī valsts ir jāieved atpakaļ normālā uh, situācijā un jānodrošina cilvēku drošību. Paldies! Tagad vārds Borgungam. Paldies, paldies. Eh, situācija šobrīd ir tāda, ka svarīgākā eh, problēma, eh, ko šīs valstis ir, kam ir priekšā, mums vajadzētu faktiski labāk rīkoties pēc Lisabonas līguma spēkā strašanās. Mums jādomā par trim lietām. Pirmkārt, mums vajadzētu militāro panākums, tas tāds ambiciozs projekts, kā mēs varētu apkarot Al-Qaida. Uh, un uh, Talibānu uh, komandierus. Otrkārt, mums ir nepieciešama stabila Pakistāna un stabils reģions blakus Indijai. Tas ir otrs centrālais jautājums. Trešais, mēs, mums jādomā par pilsoņiem, par iedzīvotājiem, jo 30 eh, gadu laikā tur ir bijis karš un, eh, jāsaka, ir ļoti neizglītota sabiedrība, 90% ir analfabēti. Tā kā mums tiešām vajadzētu attīstīt tiesiskumu, tiesisko valsti un eh, integrēt sabiedrību. Un, protams, miljoniem bērnu nevar iet skolā. Eštons kundze, es uzskatu, ka mums galvenokārt vajadzētu sniegt ekonomisku, efektīvu atbalstu, lai attīstītu civilo sabiedrību. Paldies! Erinhaizers, vienu minūtu, lūdzu. Paldies! Ļaujiet man, kā Irānas delegācijas loceklim, vēl tādu piebildi izteikt. Pirms kādu laiku Eiropas parlamentā Briselē bija debats ar Irānas vēstnieku Briselē. Kad viņam tika uzdots jautājums, kādēļ nāves soda Irānā kopš Irānas prezidenta uh, stāšanās amatā ir četrkāršojusies. Viņš teica, ka e, tas saistīts ar narko biznesu e, eh, Afganistānas un Irānas pierobežā. Varbūt arī šī problēma būtu jāņem vērā rīcības plānā pret korupciju. Paldies! Paldies! Tagad vārds ministra kundzei Malmstrēmai. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Padoma tiešām ir pateicīga par šo lielo aizrautību, ko Eiropas parlaments izjūta attiecībā par šo jautājumu. Es mēģināšu atbildēt uz dažiem jautājumiem. Kasolides kungs. Eh, eh, rīcības plāns eh, skatās uz reģionālo perspektīvu. Tas ir centrāls jautājums. Un tas tiešām mēs strādājam, liekam uzsvaru uz labu pārvaldību, cīņu pret korupciju un tiesiskās valsts principiem. Un šeit Afganistāna un Pakistāna mm, saņems atbalstu ļoti ilgi laiku, jo tas būs vajadzīgs. Kas Solidis kundzam ir taisnība, mēs neesam īpaši lielu uzmanību pievērsuši narkotiku jautājumam un tāpēc mums vajadzētu stiprināt piepūli, kas tiek darīta, un sniegt arī tehnisko palīdzību, un tam ir jāturpinās. Taču pats svarīgākais ir, lai mēs atbalstītu Afgānas valdības eh, darbu pie labākas eh, um, veselības nodrošināšanas un arī pie labklājības stiprināšanas. Es piekrītu, ka līdz šim veiktā piepūle nav bijusi pietiekoši koordinēta, un tā tiešām ir Eiropas Savienības problēma, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šis plāns tagad. Zviedrijas prezidentūra ir grūti strādājusi rudens lapusē, lai eh, savāktu tās ziņas, ko jūs prasījāt, kurš ko dara un cik daudz, lai mums būtu kopīgs eh, priekšstats par visu. Un tagad tas mums ir. Un mēs tiešām gribētu saņemt arī jūsu ziņojumu, lai mums būtu labāk virzīties uz priekšu un varētu sadarboties arī jums un arī ar ārlietu komiteju. Eh, Danžānu kungam es gribu teikt, ka EUPOL ir, eh, protams, ļoti svarīga eh, sastāvdaļa sadarbībā. Un tā ir viena no svarīgākajām daļām attiecībā uz civilās policijas sadarbību Afgānas valdībā. Un skaidrs, ka uz vietas ir stipra vadība, jo EUPOLA atzīst visi, gan Afganistāna, gan ASV, gan arī citas puses. Arī šeit mēs esam un palielinājuši mūsu spēku skaitu. Diemžēl dalību valstis nav 400 personas mūsu rīcībā devušas, un tāpēc eh, mēs joprojām aicinām eh, sniegt šādu palīdzību, lai dalību valstis palīdzētu. Kā izskatās šodien, tad Eupol šobrīd konsolidē savu darbību sešās strateģiskajās jomās, un mēs ceram, ka tas varētu dot pievienotā vērtību policijas izmeklēšana, nozieguma izmeklēšana, komandas struktūra, eh, policijā sakari starp policiju policiju un prokuratūru, eh, cilvēktiesības un eh, līdztiesība. Tas ir afgāņu prioritātes. NATO eh, tagad iesaistīsies policijas ap, apmācībā, veicot savu uzdevumu. Un, protams, mums vajadzētu arī intensificēt sadarbību. Un visbeidzot, priekšsēdētāji rīcības eh, plāns ir ārkārtīgi svarīga lieta, lai mēs redzētu, ka Eiropas Savienība izmanto savus resursus labāk un koordinētāk. Tagad mums vajadzētu fokusēties uz to, lai mēs visu šīs labās idejas īstenojam. Caur reģionālo perspektīvu, eh, caur pašu atbildību no Afganistānas un Pakistānas puses un fokusējoties uz mūsu politiskajām prioritātēm tiesiska valsts, demokrātija, cilvēktiesības. Eiropas Savienība ir viens partners, svarīgs partners, taču ir arī citi partneri reģionā, un šeit mums noteikti vajadzētu sadarboties. Mēs sagaidām Londonas konferenci ar nepacietību un ceram, ka tiešām tur nāks ar saviem plāniem puses un mēs varēsim atbalstīt un sniegt lielāku palīdzību. Eiropas Savienības palīdzība ir ilgtermiņa projekts, tas ir noturīgs, uh, ilgtspējīgs un tas ir tas signāls, kas mums jāsniedz. Un tas prasīs laiku. Mums jābūt realistiskiem, jo uh, te ir ļoti, ļoti plašs darbs, kas ir mūsu priekšā. Un tāpēc Eiropas Savienības aizrautībai ir jāpastāv. Mums ir jāsniedz signāli, ka mēs mēs būsim ilgāku laiku perspektīvu, it īpaši runājot par sieviešu un bērnu tiesībām, kā daudzi deputāti teica. Paldies jums! Paldies! Ārštons kundze, lūdzu jums vārds. Uh, you, Paldies, priekšsēdētāji. Ja drīkst, es atsaukšos tikai uz dažiem punktiem, kurus minēja deputāti. Piekrītu prezidentūrai. Um, kas mums ir jādara? Mums ir jāizstrādā kopīga, saskaņot pieeja lauka attīstības un sociālie jautājumi un tiesiskuma jautājumi ir jāapkopo, un tie jāskat no visām perspektīvām. Es piekrītu, ka ļoti būtiski ir civilie jautājumi. Mēs patiesībā esam panākuši būtisku progresu. Es zinu, ka daudz par to ir nobežījusies, bet eh, tikai viens piemērs. 2002. gadā eh, bija eh, atbalsts veselības aprūpē, kas tika izmantots tikai 7% apmērā, tagad tiek izmantot 85%. Tas ir tikai viens piemērs, bet ir arī citi piemēri, e, kur mēs varam parādīt, ka tomēr ir efektīva darbības vietas. Es piekrītu, kas tika teikts par e, izglītību, ka tā ir atslēga visā, e, kur me, ko mēs darām, protams, runājot par bērniem, bet runājot arī par apmācību, tātad apmācot pieaugušos par fondiem. Uh, Eh, šie fondi tiek labi pārvaldīti, vai no ANO, vai Pasaules banka eh, tos pārvalda, un eh, es esmu saņēmu ziņojumu no šā gada jūlija pārskatu par šo pārvaldību. Ja vēlties, es jums to varu nosūtīt, te ir skaidri redzams, kur tiek no, no, ieguldīta nauda. Bet, protams, mums ir jāuzlabo mūsu darbību, jāveido tā efektīvāk un uh, Eh, protams, mans eh, darba izaicinājums ir veidot saskaņotāku darbību uz vietas, un kā jau kolēģi minēja, ir svarīgi uh, tiešām izpildīt visas Eupāla saistības. Ir būtiski sadarboties ar NATO, man jau bija uh, tikšanās ar NATO ģenerāla sekretāru un uh, tikos ar uh, Klintonas kundzi un eh, citiem par eh, Afganistāns jautājumiem. Tātad mēs tiešām veidojam, sagatavojam Londonas konferenci, runājot ar mūsu partneriem. Un, protams, kas tika minēts par reģionālajiem aspektiem, arī ir ļoti svarīgs. Uh, Mēs vēlamies, lai uh, rīcības plāns veicina reģionālo sadarbību. Jau notiek praktisks darbs, lai veidot tirzniecības sadarbību, dzelzceļa saikni un tā tālāk. Bet, protams, ka te ir jādara vairāk. Londonas konference ir uh, vēl viens tāds svarīgs solis, kas notiks nākamā gada janvārī. Uh, pārvaldības, socioekonomiskie, reģionālās attīstības jautājumi tur tiks apspriesti. Tie ir ļoti būtiski. Vispēcot priekšādātāja kungs, izglītība, veselības aprūpa, ekonomiskā attīstība, tirzniecība, tiesiskums, cilvēktiesības. Tie visi ir jautājumi, kuros man ir pieredze. Paldies, līdz ar to šīs debats ir noslēgtas. Nākamais darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi par Baltkrieviju. Un vispirms uzstāsies Cecīlija Mālstrēm no padoms. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies!